Η κυρία Πρόεδρος. Parlamenta priekšsēdētājs. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση. Το πρώτο σημείο. Sanāksme tiek atsākt un pirmais darba kārtības punkts Šorīt ir Gardīnī kundzes ziņojums. Eiropas rēģiešanas spējas katastrofu gadījumos, civilās aizsardzības un humanās palīdzības nozīme. Šā rīta debati sāksim dodot vārdu referentē. Gardīnī kundze, jums četras minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Labrīt, komisijas pārstāvēji. Es gribētu sirsnīgi pateikties visiem, kas šo nedēļu un mēnešu laikā ir palīdzējuši man izstrādāt šo dokumentu, kuru mēs skatīsim šodien. Mēs ļoti labi sadarbojāmies un mums bija ļoti konstruktīvas debates. Rezolūcijas priekšlikums, par kuru mēs šodien balsosim, ir ļoti labas sadarbības rezultāts, kurā piedalījās uh, visas politiskās grupas. Es domāju, ka mēs esam kolektīvi apzinājušies šī temata aktualitāti. Mēs šobrīd dzīvojam tādā laika periodā, kad aizvien vairāk palielinās dažādu katastrofu īpatsvars. Katastrofu skaits visā pasaulē ir ļoti pieaudzis. 1975. un 78. gadā es atvainojos. Šobrīd eh, pēdējo 35 gadu laikā katastrofu skaits ir pieskāršojies un sasniedz 400 katastrofas gadā. Pēdējos 20 gados katastrofās ir gājuši bojā gandrīz 90 tūkstoši cilvēku un vairāk nekā 29 miljoni cilvēku ir eh, skārti katastrofās. Savukārt tautsēmniecībai nodarīt zaudējumi 211 miljārdu eiro apmērā. Un tāpēc ir jāsaka, ka mums ir jārēķinās ar ļoti apjomīgu fenomenu, un tāpēc ir nepieciešams daudz spēcīgāk rēģēt uz šādiem notikumiem pilnīgi visiem ir jāiesaistās. Es esmu pārliecināta, ka mēs joprojām atceramies zemestrīdes Japānā, Pakistānā notikušos plūdus, to, kas notika Haitī, protams, arī Eiropa. Eiropā notiek katastrofas. Uh, Atcerēsimies dažādus ugunsgrēkus un uh, vulkānisko pelnu izraisīto katastrofu. Darbs, kas tāds partijas grupā ir veikts, ir ļoti nozīmīgs. Mēs esam vadījušies pēc diviem pamatprincipiem. Pirmkārt, solidaritātes princips. Lisabonas līgumā šis te jautājums ir nostiprināts. Un tie ir tie principi, pēc kuriem mēs vadījāmies. Eiropas iejaukšanās dažādu krīžu risināšanā vienmēr ir bijusi efektīva un atbildības pilna. Komisāra Georgievas kundze tam ir lieciniece, bet šodien mums ir jāspēr solis vēl tālāk, un mēs esam gatavi šādu soli spērt, mēs esam gatavi no ad hoc atbildības līmeņa pāriet uz uh, tādu rēģēšanu, kas būtu balstīta uz iepriekšējām zināšanām par dalību valstu rīcībā esošajām iespējām un civilās aizsardzības pasākumu, līdz ar to būtu daudz efektīvāki. Ir ļoti būtiski arī uzsvērt, ka šis solis uz priekšu ir jāspēr balstoties uz dalīšanos ar informāciju un labāku koordināciju katastrofu gadījumos. Un tieši šādā ziņā GMS un citi pakalpojumi var spēlēt ārkārtīgi būtisku lomu. Un tāpēc mēs esam nobežījušies par jaunajām tehnoloģijām, attiec, uz kurām tiek attiecināts budžeta samazinājums. Mums ir nepieciešams turpināt arī nodrošināt pienācīgu informāciju iedzīvotājiem. Notikumi Japānā liecina par to, cik vitāli svarīgi ir tieši šie informācijas jautājumi, un tāpēc mēs mudinām komisiju nākt klajā ar priekšlikumu par civilo aizsardzību pēc iespējas drīzāk, un lai tas būtu likumdošanas formātā. Paldies priekšsēdētāji, paldies Gardīnī kundzi, un tagad došu vārdu komisārai Georgievas kundzei, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Es esmu ļoti pateicīga par šodien notiekošajām debatēm. Esmu pateicīga arī Gardīnī kundzei par to, ka viņa vadīja šī ziņojuma sagatavošanu. Viņa jau skaidri un gaiši pateica, ka mēs dzīvojam pasaulē, kur um, aizvien pieaug katastrofu skaits, izmainās klimats, pieaug iedzīvotāju skats, pilsētas izplešas, un tāpat ir arī terorismu draudi kas mūs apdraud aizvien vairāk un biežāk. Mēs gadu gaitā esam pieredzējuši to, kāda loma ir bijusi parlamentam, radot tādu ļoti ambiciozu vēlmi solidāri darboties Eiropas Savienības un visas pasaules iedzīvotāju labā. Es gribētu citēt vai nosaukt tās iniciatīvas taktiskā rezerva ugunsdzēsības vienības, daudz valstu eh, pilotu projektus, eh, dažādu modeļu izveidošanu, kā arī kapacitātes celšanu katastrofu novēršanai. Un eh, mēs redzējām, cik ļoti tas palīdzēja atrisināt neseno krīzi. Komisija ļoti uz, nopietni raugās uz savu atbildību, un mēs esam nākuši klajā ar paziņojumu, kas eh, tiks eh, pārvērts par likumdošanas priekšlikumu, un es ļoti lielā mērā ceru uz parlamentu palīdzību šajā ziņā. Šajā paziņojumā, kas ir balstīts uz četriem ļoti būtiskiem principiem, uh, nosaukt šos principus. Pirmkārt, ir jāievēro dalību valstu primārā loma, lai nodrošinātu iedzīvotāju drošību, un tāpēc mēs esam ierosinājuši uh, ka šai pieejai būtu jābūt no lejas uz augšu. Tādējādi mēs ap, apvienojam dalību valstu aktīvas kolektīvai rīcībai, un tas ir tādos gadījumos, ja kāda no dalību valstīm vai kādu trešo valstu skār katastrofa. Otrakārt, mēs atzīstam to, ka mums ir labāk jāprognozē iepriekšējie iespējamie riski, lai mēs varētu precīzi rīkoties tad, kad šādi riski, ja tiešām, kad šādas katastrofas notiek, tad ir jāplāno dažādi scenāriji. Trešais, mums ir jāvirzās no tādas ad hoc rēģēšanas spējas uz iepriekš plānotu un paredzamu rīcību Un piektkārt, mēs ļoti labi apzināmies, ka šobrīd budžeta situācija Eiropā nav pārāk spoža, un tāpēc ir jāraugās, kādā veidā mēs varam sadarboties, lai tādējādi ietaupītu līdzekļus dalību valstīs. Tas viss ir teikts priekšlikumā, kur mēs esam izstrādājuši, un mēs esam arī pārredzējuši komisijas līmenī no 25 līdz 65 miljoniem palielinājuši budžetu šim jautājumam, bet eh, jāsaka, ka šīs budžets arī radīs ietaupījums dalību valstī. Visbeidzot, es gribētu teikt, ka mēs to daram savu iedzīvotāju labā, jo vairāk nekā 20 2% no iedzīvotājiem vēlas, lai mēs visi strādātu kopā, tad, kad notiek kāda katastrofa, un mēs tik tiešām esam vēlamies tā rīkoties. Paldies! Paldies, komisārs Kundzei! mums uh, vajadzēja tagad uzklausīt Tokeša kungu ārlietu mm, komitejas vārdā, bet tā kā viņa zālē nav, es došu vārdu Striflers kundzei. Oui, merci, euh, madame euh, le président. Jā, paldies priekšsēdētāji. Priekšsēdētāji, komisārs kundze, cienījamie kolēģi, tas, ka dabas katastrofu skaits pieaug un um, šīs te mm, sakas, kāds tas atstāja uz budžetu kopumā, nozīmē, ka Eiropas Savienībā ir jāuzlabo savu reaģēšanas spēja katastrofu gadījumos, ņemot vērā ierobežotos resursus. Pēc vairākārtējiem aicinājumiem no Eiropas parlamenta puses komisijai jānāk klajā ar ambicioziem priekšlikumiem 2011. gada beigām, lai izveidotu patiesu Eiropas līmeņa civilās aizsardzības uh, spēku, kas nozīmētu, ka dalībvalstīm brīvprātīgi ir jāpiedāvā savi uh, civilās aizsardzības moduļi, kuri e, tiek identificēti iepriekš, sagatavot iepriekš un kur var iejaukties gadījumos, kad tas ir nepieciešams, kad mūs skar smags dabas katastrofas. Es priecājos par to, ka komisija rīkojasies attiecībā uz jauno daudzgadu budžetu plānu, kas nozīmē, ka civilās aizsardzības instrumentam tiks atvēlēts diezgan liels e, līdzekļu daudzums. Un visbeidzot, komisija ir aktīvi jārīkojas, lai nodrošinātu to, ka mums ir pārskatāms eh, ieskats par to, kāda resursa ir mūsu rīcībā. Un mums ir jādomā arī par to, ka ir jāizmanto, jārīkojas ne tikai Eiropas līmenī, bet arī nacionāla līmenī. Paldies! Paldies! Un tagad vārds Stavra Kākis kungam uz vienu minūti. Lūdzu, ievērojiet jums atvēlēto laiku jo pēc tam mums paredzēta balsošana un mums ir jāievēro laiks. Jā, paldies, priekšsēdētājs vēlētos vispirms apsveikt referenti par lieliski paveikto darbu. Es vēlētos uh, izteikt atzinību par to, ka ziņojumā īpaši uzmanību atvēlēt eh, preventīviem pasākumiem, jo īpaši lielu ugunsgrāku uh, eh, apkrošanā. Un es priecājos arī par to, ka reģionālais aspekts ir ticis ņemts vērā Tā kā ar Lisabonas līguma 222. pāntu tiek ieviests, eh, solid, ieviests solidaritātes klauzula, tas eh, palīdzēs mums rīkoties dabas katastrofu gadījumā, un mums jāņem vērā arī iepriekšējā pieredze. Pieredze, kur esam guvuši starp reģionālās sadarbības ietvaros, eh, tāpat arī izmantojot eh, feder programmu, un mums ir jādomā jo īpaši par piekrastes un eh, salu reģioniem, un es vēlētos aicināt arī komisārs kundzi izteikties par septīto punktu, kas attiec uz civilo aizsardzību. Paldies! Paldies Tavra Kakis kungam, kas ievēroja tam atvēlēto laiku, un tagad vārds Sīberkungam. Paldies, priekšsēdētājs. Gribētu pateikties referentē. Man šķiet, ka viņa ir darījusi pareizi. Viņa ir uh, ļoti viedi izstrādājusi šo te uh, ziņojumu un ļoti skaidri pateikusi tās lietas, ko mēs uh, vēlamies. Un mēs vēl būtu bijis ļoti, nebūtu bijis pareizi tagad tā ļoti plaši izstrādāt šo ziņojumu. Ir skaidrs tas, ka katrai dalību valstī var gadīties kāda katastrofa vai tehniska katastrofa vai kāda cita, kas var nodarīt lielu postu cilvēkiem un tautsēmniecībai. Daudzkārt jau tik pieminēts, cik liels ir katastrofa īpatsvars. Uh, Un ja, svarīgi ir norādīt, ka pēdējo gadu laikā zaudējumi no katastrofām un uh, sēks iedzīvotājiem pieaug, un tāpēc ir loģiski, lai mēs Eiropā pastiprināti rīkojamies šādās situācijās. Un es domāju, tāpēc komisijā savā priekšlikumā, kā komisārs Kundze jau tikko arī norādīja, jānosaka, ka dalību valstīm ir jāsaglabā galvenā atbildība un ka šeit pieeja jābūt no apakšas uz augšu, bet Eiropas Savienībai ir jābūt ļoti spēcīgai koordinātoram. Tāpēc man ir jautājums jums, komisārs Kundze. Jūs esat galvenā atbildīgā par šo jautājumu, taču neraugoties uz to, ir jāsaka, ka liela loma būs arī, arī Eštons kundzei, un tāpēc ir jāsaka, ka nezinām īsti, kurš ir atbildīgs par šo situāciju, un tāpēc varbūt vajadzētu jau pašā sākumā norādīt, kurš tad ir par ko atbildīgs, lai nedubultos nekādas funkcijas. Ļoti būtiski ir konsekrēt līdzekļus, ir jādomā jau pašā sākumā, jāuzlabo situācija, lai tik tiešām mēs varētu ātri rīkoties, ja kaut kas notiek. Uh, Jo šeit mēs arī esam redzējuši, ka, ja esam labi sagatavoti, tad eh, cilvēki var dzīvot drošībā un eh, tā var arī izvairīties no zaudējumiem tautas saimniecībā. Es ļoti ceru, ka komisija drīzumā nāks klajā ar attiecīgu priekšlikumu. Paldies! Paldies Sīber kungam un tagad sociālistu grupas vārdā došu vārdu Lēnēm kungam. Jā, danke, Frau Prezident. Paldies priekšsēdētāji komisārs kundze. Arī mēs eh, vēlamies uzteikt jūs paziņojumu par labāku civilās aizsardzības palīdzību Eiropā. Ir skaidrs, ka katastrofa gadījumā ir jārīkojas ātri un efektīvi un savstarpēji jāsniedz palīdzību. Pagātnē mēs dažkārt televīzijā diezgan bezpalīdzīgi noraudzījāmies, kāda ir situācija tad, kad Dienvidu Eiropā deg meži un mēs sev jautājam, kāpēc ne, mēs nepalīdzam. Uh, Šis ir solis uz lielāku Eiropas solidaritāti, lielāku efektivitāti un labāku palīdzības eh, kapacitāti Eiropā. Mēs zinām, kas mums ir vajadzīgs, mums ir nepieciešams tādas iespējas, lai eh, varētu arī novērst katastrofas un es domāju, ka tādējādi šis ir labs solis uz priekšu. Te jau izskanēja tas, ka dalību valstu kapacitāti nevajadzētu aizstāt ar centralizāciju Eiropas Savienības līmenī, bet mums ir nepieciešama sinerģija. Ir jāspēj visiem kopīgi ātri reaģēt, un to, to ir nepieciešams panākt nekavējoši. Ir jādomā profilaktiski, es gribētu to ierosināt. Uh, Mums ir jāmāk pareizi apieties ar mūsu rīcībā esošo informāciju un nedrīkstam gaidīt, līdz katastrofa ir iestājusies. Mums ir ļoti, mēs varam ļoti daudz darīt, lai izvairītos no plūdiem vai, teiksim, sausuma, kur var iz, izcelties mežugunsgrēku. Un es ļoti ceru, ka uh, runājot par civilo aizsardzību Eiropā un ārpus Eiropas Savienības, mēs varēsim situāciju uzlabot. Komisārs Kundze, jūs esat atbildīgi, jums tas ir jādara un nevajadzētu šeit sajaukt šīs te atbildības, kad nezinām, kurš tad īsti ir galvenais atbildīgais. Es domāju, ka šis te rēģēšanas centrs, kas būtu gatavs um, rīkoties septiņas dienas nedēļā un cauri dienakti svētkos un darba dienās, ir ļoti labs risinājums. Lielas paldies par šo labo ziņojumu. Paldies Lēnen kungam. Un, un tagad Alde grupas vārdā es došu vārdu Ugies kungam. Priekšsēdētāji, komisārs kundze. Vēlos teikt, ka mūs ļoti iepriecina šis ziņojums, un es vēlētos sagatavot par to referentu, es vēlētos pateikties par to referentei Gardīnī kundzei un pateikties arī par to, ka mums ir bijusi lieliska sadarbība strādāt pie šī dokumenta, kas ir ļoti aktuāls. Es priecājos arī par to, ka te ir tikusi ievērot racionāli pieeja izstrādājot šo dokumentu integrējot pilnībā subsidiaritātes principu un paredzot arī solidaritātes klauzulu uh, kurai eh, būtu jāiedvesmo Eiropas Savienības dalībvalsts rīkoties, eh, tad, kad ir nepieciešams īstenot civilās aizsardzības pasākums. Būtu nepieciešams attīstīt arī eh, tādu sistēmu, kas varētu nodrošināt preventīvu pasākumu īstenošanu Eiropas Savienības līmenī, protams, ievērojot subsidiaritātes principu. Tas nozīmē, ka uh, nevajadzētu īpaši izveidot uh, atsevišķu organismu, kas būtu supranacionāls organisms, kas varbūt gluži vienkārši dublētu pasākums un nedot nekādu pievienoto vērtību. Mums īpaši uzmanību jāpievērš viss neaizsargātākajām zonām, kā jau tas parādās arī ziņojumā, proti salu reģioniem, piekrasts reģioniem. Un te īpaši jādomā par to, lai palīdzību sasniegtu uh, laikus šos cilvēkus. Es vēlētos uh, izteikt atzinību arī pārējiem kolēģiem, kas lieliski izprata to, ar kādu risku tas ir saistīts um, tieši reģionālā līmenī un um, to, cik svarīgi ir apkrot mēžu ugunsgrākus. Paldies! Paldies! Un tagad vārds Čeneķis kungam. Priekšsēdētāja komisārs kundze, godētāja kungi, cienītās dāmas, ir ļoti labi, ka mēs esam pievērsušies šim jautājumam tādēļ, ka katastrofa īpatsvars un biežums ir pieaudzis par 500%, uh, bet tas attiec ne tikai uz Pakistānu un Haiti, bet arī uz Eiropu un Eiropas iedzīvotājus. Iedzīvotājiem, kas kļūst par šādu katastrofu upuriem un tāpat arī izjūt materiāls zaudējums. Tā ir ārkārtīgi nepieciešama iniciatīva, jo, būsim godīgi, dalība valstis, Eiropas Savienības dalība valstis nevienmēr spēja tikt galā ar, šīm, ar šādiem notikumiem. Tas attiec arī uz manu valstu un valdības bieži vien nespēja pareiz rīkoties. Es šeit domāju par nesen notikušajām katastrofām, to upuriem. Bija daudz tādu cilvēku, kas eh, zaudēja savus īpašumus, tāpat tiks skarti daudz uzņēmumi. Šeit ir runa par reālu palīdzību. Cietušie negaida nekādus simbolus, simbolisku palīdzību, viņi vēlas reālu palīdzību un tā būs vislabākā reklāma Eiropas Savienībai. Ir ārkārtīgi būtiski, ne tikai runāt par palīdzību pēc tam, kad tas jau ir noticis, bet runāt par profilaktiskajiem pasākumiem. Šeit ir runa gan par mēžu ugunsgrākiem, polijas gadījumā te var arī plūdus pieminēt. Paldies! Paldies! Un tagad es došu vārdu Tremopulos kungam, kurš ir nākamais runātājs manā sarakstā, tomēr neredzu viņu zālē, tādēļ došu vārdu Debrun kungam. Lūd, kundzei lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Es gribētu pateikties Gardīnī kundzei par ziņojumu un par labi paveikto darbu. Es gribētu īpaši pateikties viņai par izrādīto sadarbību un par to, ka uh, Viņi ņēma vērā mūsu ierosinājumus, iestrādājot iesniegtos grozējumus. Katastrofu seku likvidēšana un to novēršana ir ļoti svarīga, jo tādējādi mums izdosies samazināt um, gan cilvēku dzīvību zaudējums, gan arī sociālu ekonomisko kaitējumu, kas tiek nodarīts dabas katastrofu rezultātā. Bez tām Tas ļaus samazināt arī postījumus eh, tehnoloģijām un videi. Katastrofa reaģēšana nozīmē vispirms strādāt pie um, novēršanas un pie sagatavošanās katastrofām. Un mums ir jāuzlabo reaģēšanas efektivitāte, un tas ir jādara solidaritātes garā. Skaidrība, konsekvence un saskaņotība - tie ir trīs galvenie pīlāri, uz kuriem mums būtu jābalsta spēcīga un uh, labi funkcionējoša Eiropas uh, līmeņa mm, sistēma, uh, lai reaģētu uz katastrofu radītajām sakām. Tomēr Mums būtu jāatcerās arī par eh, humanitārajiem principiem, kas nozīmē objektivitāti, neutralitāti un neatkarību. Mums ir jāraugās, lai starptautiskās humanitārās tiesības tiktu īstenotas Mums ir jāatcerās, ka dabas katastrofas nekad nepakļaujās kaut kādām strateģiskām vai citām interesēm. Un šeit mums vajadzētu atmest malā visas uh, politiskās atšķirības un nesaskaņas, vienojoties humanās palīdzības principos. Paldies! Paldies Bruna kungām, tālāk Rosī kungs no EFT grupas. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos pateikties referentē Gardīnī kundzei, kas paveikusi lielisku darbu. Mēs visi lieliski apzināmies, ka dabas katastrofu gadījumā, un tāpat arī cilvēku izraisīt katastrofu gadījumā, vislabākais, protams, ir preventīva pasākuma, bet tas nevienmēr ir iespējams. Tāpēc ikreiz, kad mēs saskaramies ar katastrofu, mums ir jānodrošina tāda apstākļa, kas mums ļautu Um, iesaistīties saku novēršanā pēc iespējas ātrāk. Lisabonas līgums tagad dod iespēju Eiropas Savienībā iesaistīties civilās aizsardzības jomā. Tāpēc um, būtu ļoti labi, ja mums būtu šāds ārkārtas um, gadījumu centrs, kas tiktu izveidots attiecīgi, lai darbotos 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā. Tāpēc mums būtu nepieciešams uh, sadarboties domājot par Eiropas līmeņa solidaritāti, un tas nozīmē, ka visām Eiropas Savienības dalībvalstīm būtu jāiesaistās šīs projekta īstenošanā. Lai gadījumā, ja ir tāda nepieciešamība, mums nebūtu nekādu um, šķēršļu, mēs varētu pēc iespējas efektīvāk iesaistīties. Ja mums tādējādi izdostos arī samazināt izdevumus, tas, protams, būtu lieliski. Lielas paldies! Tagad vārds Obermajer kungam Pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Kļūst aizvien nozīmīgāk palielināt um, Eiropas rēģēšanas spēju uz katastrofām, bet ir jāmācās no pēdējām katastrofām, ir īpaši mm, attiecībā uz, uz kodoltehnoloģijām. Un tāpēc ir uh, jāīsteno dažādi pasākumi, bet, piemēram, ja mēs runājam par toksiskajiem dubļiem, to izraisīto katastrofu Ungārijā, tad eh, rīcība nebija pareiza. Un tāpēc ir jādomā par mērķiecīgu rīcību. Pamatā es uzskatu, ka princips par pašpalīdzību ir eh, ļoti būtisks un eh, tas ir jāievēro. Tāpat tas ir jādomā par to, kā palielināt profilaktiskos pasākums un dalību valstīm ir arī jābūt, jāuzņems atbildība. Uh, Ja, piemēram, tādās valstīs kā Austrija, profilaktiskā civilā aizsardzība ir ļoti nozīmīgs faktors, un es domāju, ka visā Eiropas Savienībā vajadzētu rīkoties līdzīgi. Es pats, piemēram, esmu brīvprātīgais ugunsdzēsējs jau daudzus gadus. Paldies! Tromopolis kungs kavējas, bet mēs tomēr dosim viņam vārdu uz pusotrā minūtēm zaļo vārdā. Lūdzu! kolēģi! Es gribētu pateikties referentei un kolēģiem, kas eh, palīdzēja šim ziņojumam izstrādāt šo ziņojumu. Šis ziņojums norāda, ka ir nepieciešams pastiprināt cilvēks aizsardzības rēģēšanas spējas, palielināt eh, līdzekļu apjomu un jā, Eiropiešiem jārīkojas solidāri. Mums ir jāatceras, ka uh, Šādas katastrofas kļūst aizvien biežākas un nopietnākas, un tāpēc mums ir jārīkojas efektīvāk. Mums ir uh, jādod savus pienesums gan profilakses ziņā, gan rēģējot uz katastrofām. Mēs varētu ietaupīt laiku un līdzekļus vairāk investējot profilaktiskos pasākumos. Uh, nevis tērējot līdzekļus tad, kad katastrofas jau ir notikušas. Ja mēs paraugamies uz uh, klimata izmaiņu fenomenu, tad saprotam, ka Tas ir iemesls, kāpēc šādas katastrofas notiek aizvien biežāk. Cīņa pret klimata izmaiņām un mūsu dabas resursa aizsardzība ir uh, ļoti saprātīgs ieguldījums. Tas varētu arī palīdzēt eh, glābt cilvēku dzīvības un ietaupīt līdzekļus ekonomikas krīzes laikā, un tāpēc mūsu grozījumi iet tieši šādā virzienā. Ideja ir tāda, ka kodola atkrituma un citas bīstams vielas ir jā, pareizi jāapsaimnieko pirms tās ir nodarījušas postu videi. Piemēram, tāda katastrofa kā Fukushimas katastrofa nekad nerīkstētu notikt Eiropas teritorijā. Paldies Tramapulas kungam, atgriežamies pie runātāja saraksta. Nākamā runātājs, nākamais runātājs Šnelhart kungs, divas minūtes, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Es jau domāju, ka man dzēsa no runātāja sāraksta, bet esmu priecīgs, ka var runāt. Vispirms es gribēju pateikties Gardīnī kundzei, kas ir izstrādājusi ļoti skaidru un īsu un kodolīgu uh, ziņojumu, kas, kur ir apvienot visi mūsu galvenie uzdevumi. Šeit ir 16 norādes uz dažādiem dokumentiem, kas ir par civilo aizsardzību Eiropas Savienībā. Un, un īstenībā ar to pietiek, manuprāt. Es domāju, ka pēdējie rezultāti civilās aizsardzības jomā ir pierādījuši to, ka mēs esam labi rēģējuši, bet Eiropā ir tagad jauna situācija. Notiek aizvien vairāk katastrofas vidas jomā, ir teroristu uzbrukumi, kas prasa nekavējošu rīcību, un tāpēc ļoti būtiski komisijai nākt klajā ar likumdošanas priekšlikumu. Bet es domāju, ka viens tomēr būtu jāpaturprātā. Daudzkārt jau te izskanēja tas, ka dalību valstīm ir jābūt galvenajām atbildīgajām, bet ja mēs vēlamies izveidot ārkārtas rēģēšanas centru, uh, tad jāsaka, tas var rasties, tas kodols būtu tā kā no dalību valsts, bet koordinācija, zināšanas par to, kur šīs vienības atrodas, ko tās spēj. Manuprāt, šajā ziņā komisijai būtu jābūt tai galvenajai. Es domāju, ka finanšu līdzekļi arī ir pieejami, bet, manuprāt, daudz svarīgāk ir uzlabot efektivitāti. Tas ir nepieciešams, un tāpēc es domāju, var arī ietaupīt līdzekļus. Vēl kaut kas par katastrofu fondu. Te tika prasīts šo fondu paplašināt. Es esmu pret to, tāpēc, ka ir tik daudz dažādu iespēju, kur izlietot šo fondu. Un, manuprāt, šis fonds būtu jāatstāja tāds, kāds tas ir šobrīd, lai mazinātu katastrofu sekas. Un es domāju, ka tā tam būtu jābūt arī turpmāk. Paldies! Επόμενη ομιλήτρια η κυρία Στρέλα για δύο λεπτά. Paldies! Tālāk nākamā runātāja Strēles kundze divas minūtes. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Mēs patreiz runājam par katastrofām un darām to atkal un atkal. Un, protams, tas ir pamatoti, jo, ja mm, atceramies, ka katastrofas notiek biežāk un tās kļūst arvien postošākas, tad tas ir saprotami. Es no savas puses apsveicu komisārs Georgijevas iniciatīvu un es gribētu apsveikt arī mūsu referenti Gardīnī kundzi. Mūsu politiskā grupa piekrīt, ka Analizējot klimata pārmaiņu ietekmi uz katastrofu biežumu un uh, mērogiem ir ļoti svarīgi, lai sagatavotu uh, preventīvo politiku. Lisabonas līgums ļauj mums uzlabot uh, mūsu spēju reaģējot uz katastrofām un labāk koordinēt savu rīcību un būt efektīvākiem. Tādēļ uh, mēs apsveicām to, ka tiktu izveidot Eiropas uh, līmeņa reaģēšanas sistēma katastrofu gadījumā. Un tādēļ mēs atbalstam Eiropas ārkārtas reaģēšanas centra izveidošanu. Mēs uzskatām, ka mērķis izveidot operatīvās darbības centru, kas darbotos 24 stundas diennaktī, ir ļoti svarīgi. Uh, Un, protams, šeit būtu jāpiesaist arī dalībvalsts, izmantojot tā saucamos kontaktpunktus. Man bija prieks eh, dzirdēt atsevišķus priekšlikums no referents puses, tīpaši attiecībā uz pilotprojektiem, kur tiek uzsvērta eh, nepieciešamība eh, paredzēt rezervas lidmašīnas pilotprojektos, lai apkarotu meža ugunsgrēkus. Uh, Lisabonas līgums ietver sevi arī solidaritātes klauzulu, kas attiecās uz uh, reaģēšanu katastrofu gadījumā, tad šāda solidaritāte ir vēl jo īpaši nozīmīgāka un svarīga. Mēs esam iesnieguši atsevišķus grozījumus, lai to vēl vairāk pastiprinātu. Paldies Estrēlas kundzei! Tālāk Panjotī kunga arī nav, tā kā došu vārdu Vlašak kungām pusotra minūte lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, komisārs kungs, kolēģi. Mēs zinām, ka katastrofu gadījumā ir nepieciešams reaģēt ātri un efektīvi, lai novērstu uh, cilvēku upurus kas attiecās uz risinājumiem, tādu cilvēku darbības radītu katastrofu gadījumā, kā piemēram Fukushimā, mums vispirms ir jābūt eh, sagatavotiem šādām katastrofām. Attīstot tā saucamo zaļo ekonomiku, mēs būtiski varētu samazināt gan cilvēku darbības izraisītās katastrofas, gan dabas katastrofas. Noslēgumā gribētu pateikties referentē par paveikto darbu pie šī ļoti svarīgā un sarežģītā jautājuma. Patiesībā ir ļoti grūti atrast uh, vienotu iezīmi šīm parādībām, kas ir ļoti atšķirīgas un kas uh, prasa nekavējošu un efektīvu rīcību. Paldies! Blūma kungs, vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Jāsaka, es jūtos nedaudz apkaunots, jo mums izdevās um, ievēlēt uh, par um, kancleru un uh, valsts kas vadītājs Skotu, kurš ir vienīgais Skots pasaulē, kurš nemāk prātīgi rīkoties ar naudu, man šķiet. Tomēr. Uh, ar savu britu humoru pieskaņu es uz situāciju raugos um, šādi. Mums ir dažādas uh, politikas, zivju politikas un visādas pārējās. Patiesībā viss, kas ir sagatavots šeit, ir bijusi jau katastrofa. Un tagad mēs domājam, kā reaģēt uz šīm katastrofām, kuras paši esam radījuši. Tā kā es nevaru teikt, ka es ar prieku gribu redzēt, kā tas attīstīsies un kā tas būs nākotnē. Uh, Es tikai gribētu redzēt, kādas brokastis jūs sataisīsiet no šī priekšlikuma. Paldies! Un tālāk došu vārdu Grostets kundzei. Merci beaucoup! Lielas paldies priekšsēdētājiem. Mūsu kolēģi Gardīnī kundze lieliski eh, paskaidroja savā eh, ievadrakstā. Uh, par to, ka runa te ir par solidaritāti un subsidiaritāti, un es vēlētos papildināt to sakot arī par efektivitāti. Jā, dabas katastrofu skaits Eiropas teritorijā palielinās, un mums ir jāapkopo centieni, un jāsaka, šis ziņojums tajā referenta atsaucas uz uh, Barņiekungs sagatavoto ziņojumu, kurā Barņiekungs aicināja uh, izmantot kopīgi tos līdzekļus, kas ir Eiropas Savienības eh, rīcībā. Tātad izveidot tādu kā civilās aizsardzības vienību, lai apkopot šos resursus, reaģētu pēc iespējas ātrāk un pēc iespējas efektīvāk. Tas mums ļautu izmantot mūsu tehnoloģijas, mums ir Galileo projekts, mums ir arī GMES projekts, mums ir telekomunikācijas, kas mums palīdz saņemt ātri informāciju, lai pēc iespējas ātrāk iesaistītos. Es vēlētos atgādināt, runājot par telekomunikācijām, to, cik ļoti nozīmīgi būtu izveidot Eiropas līmeņa um, telefonu numuru 112, 112, proti, eh, kas palīdzētu mums. Um, glābt tik lielu skaitu pilsoņu, lai pilsoņi varētu zināt, kādi, kāda palīdzība ir viņu rīcībā. Gardīnī kundze ziņojums pierāda to, ka mēs varam mainīt lietu gaitu, eh, neko īpaši nemainot pašreizējās struktūrās, protams, vienlaiks ievērojot subsidiaritātes principu, bet gluži vienkārši kopīgi izmantojot tos resursus, kas ir mūsu rīcībā. Mēs aicinām Eiropas komisiju nodrošināt labu koordinēšanu šo resursu apkopošanā Komisārs Kundze, jūs teicāt, ka jūs gaidat atbalstu no Eiropas parlamenta. Es varu teikt, jūs varat ar mums reiķināties. Paldies! Paldies Grostets kundzei. Tagad vārds Arsenis kungam uz pusotru minūti. Paldies priekšsēdētāji! Komisārs kundze, es vēlētos vispirms apsveikt kolēģus, kas ir strādājuši pie šī ziņojuma sagatavošanas, strādājuši ļoti intensīvi, un šis ir ziņojums, kā jau eh, tas izskanēja arī iepriekš, uh, Eh, kuru atbalsta lielākais vairākums, tāpēc apsveicu eh, Gardīni kundzi un arī Stavra Kaks kungu. Vēlos teikt, ka tas ir otrais šāda veida ziņojums, par kuru mums ir jābalso pēc ziņojuma par mežu aizsardzību. Tātad eh, ziņojumi, kas mūs aicina aizsargāt Eiropas mežus. Meža Eiropā ir absolūti nepieciešama, lai mēs tiktu galā ar klimata izraisītajām pārmaiņām, lai mēs dot iespēju arī pilsoņiem piemēroties un attiecīgi nodrošināties pēc dabas katastrofām. Dabas katastrofu gadījumā visa Eiropa patiesībā tiek apdraudēta. Runa ir par pārobežu fenomeniem, tāpēc mums ir jāizteno pārobežu pasākumu, un mēs aicinām Eiropas komisiju um, paziņot, vai mums gal galā būs patiesi īstena likumdošana šajā jomā, um, likumdošana arī attiecībā uz klimata pārmaiņām, un tas, ko mēs vēlētos, mēs vēlētos preventīvas pasākums mežu ugunsgrāku novēršanā. Tas ir nepieciešams, jo īpaši tāpēc, ka šobrīd mūsu rīcībā ir ierobežota budžeta līdzekļa, un mums ir nepieciešami tādi mehānismi, kas būtu pietiekami elastīgi un kurus mēs varētu izmantot vajadzības gadījumā. Paldies! Paldies, un tagad vārds Gērens kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Jāsaka, ka nav daudz un dažādu veidu, kā mēs varētu uzlabot Eiropas Savienības atbildes reakciju katastrofu gadījumā. Prevencija, koordinēšana un līdzekļu kopīga izmantošana ir tas, pie kā mēs varētu strādāt. Prevencija. E, Tas nozīmē, mums ir jādomā par ilgspējīgiem pasākumiem. Koordinācija tas nozīmē, ka mums ir nepieciešama informācija, lai nebūtu pasākuma dublēšanās. Un visbeidzot, līdzekļu apkopošana tas nozīmē izmantot kopīgi tos līdzekļus, kas ir Eiropas Savienības dalībvalstu rīcībā. Komisārs Kundze, vai jūs varētu norādīt uz galveniem šķēršļiem, kādi joprojām pastāvētu, eh, kāpēc mēs nevarētu integrēt šos manis minētos eh, principus Eiropas līmeņa politikā. Vai jūs, Georgievs kundze, varētu man informēt par to, kādas ir galvenās grūtības, ar kurām jūs šobrīd joprojām saskaraties, eh, strādājot ar Eiropas Savienības dalībvalstīm, nodrošinot to, lai tiktu ievērot šie principi, šie principi, kas mums patiesībā ir jāvēro arī saskaņā ar Lisabonas līgumu. Paldies! Paldies, un tagad vārds Guķeres Kortīnes kundzei. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Gardīnīkundas ziņojums, manuprāt, ir lieliski sagatavots. Tajā ir īstenot patiesi centieni. Bet es vēlētos, lai bez preventīvajiem pasākumiem mēs runātu arī par nākamo dienu, proti par to, ar kādām problēmām mēs saskaramies pēc šīm dabas katastrofām, kādas ir sekas, eh, kā piemēram Haitī gadījumā vai Akilā. Tad, kad tiek, tad, kad ir izglābta upuri, patiesībā mums ir jā, jāatjauno vesels pilsētas. Uh, Tāpēc ir jārunā arī par tehnoloģijām. Mēs nevaram atjaunot pilsētas, tāpat arī dzīvesvietas visos gadījumos, jo runa ir par tādām vietām, kurās apbūve ir bīstama. Mums tiek apgalvots, ka jaunajām celtnēm būtu jābūt efektīvākām no enerģētikas viedokļa Bet eh, tas nav vienīgais, par ko, mēs, par ko mums jādomā. Mums ir jādomā arī par koordinācijas pasākumiem. Komisārs kundz, mums ir jākoordinē arī atjaunošanas, jeb uh, celtniecības pasākumi. Tātad, protams, ir jādomā par eh, preventīviem pasākumiem, bet es domāju, ka ir jādomā arī par citiem aspektiem. mēs nevaram izvairīties no katastrofas seku nu, likvidācijas, un tāpēc es domāju, ka mums ir jādomā īpaši par šiem aspektiem. Paldies, un tagad vārds Hibners kundzēs pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties mūsu grupas vārdā Gardīnī kundzei, kas ir izstrādājusi ļoti labu ziņojumu, ietverot visas prioritātes un pamatjautājumus, kas ir nepieciešams. Eiropas iespējas rīkoties. Katastrofa gadījumā ir ļoti būtisks iedzīvotājiem, bet te mums ir arī ļoti būtisks uzdevums pasaules arēnā, proti, kā palīdzēt valstīm sniegt humāno palīdzību katastrofu gadījumos. Uh, Ir ļoti būtiski radīt Eiropas mēroga centrus, bet es domāju, ka dalību valstīm tomēr būtu jādarbojas uh, autonomi un uh, jāsaprot, kā tās rīkosies ar saviem resursiem, un tāpat dalību valstīm ir jādod tiesības, jebkurā brīdī arī brīvprātīgi piedāvāt šos resursus solidaritātes vārdā ir nepieciešamība izveidot krīzes centru, kas eh, darbotos nepārtraukti. Daudzās valstīs jau ir šādi centri, un eh, tos varētu arī izmantot par pamatu, lai radītu šo te sasaistas starp esošajiem pasākumiem. Turklāt ir nepieciešams izstrādāt arī dažādus scenārijus attiecībā uz iespējamām katastrofām. Un tas attiec gan uz Eiropas Savienību, gan uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības robežām. Un krīzes centrs, kas optimizētu informācijas plūsmu, ir absolūti nepieciešams. Paldies! Deveraks kundze, pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Daudz jau to teica pēdējo gadu laikā um, Eiropas Savienības kāruši tādas katastrofas, um, kuras nevar salīdzināt ar iepriekš notikušajām. Uh, Bet jo īpaši es vēlētos runāt par, A, par eh, sprādzienu uh, eh, Tulūs rūpnīcā. Uzlabot uh, reakcijas pasākums, kā to piedāvā. Mm, Gardinī kundze ir patiesais veids, kā mēs varam solidāri rīkoties, palīdzot saviem pilsoņiem. Mēs jau vairākus eh, gadus cenšamies eh, panākt to, lai resursi tiktu izmantot kopīgi. Es domāju, ka šobrīd ir jārīkojas steidzam, nevajag gaidīt, lai jauna katastrofa skart mūsu teritoriju. Mums šobrīd ir jāapkopo visi materiālie eh, cilvēku resursi, kas ir mūsu rīcībā, lai novērst to, ka šādas katastrofas atkārtojas. Komisārs Kunz, jūs teicāt, ka mums ir jāparedz riski. Un tik tiešām nožēlojam, ka šajā kontekstā Eiropas komisija paredz um, mazināt um, finansējumu, kas paredzēts, paredzēts novērošanai ar um, GMS tehnoloģiju starpniecību, jo tas ir ļoti nepieciešams, lai īstenot preventīvas pasākums, tāpat arī koordinēt mūsu atbildes reakciju katastrofu gadījumā. Es aicinu jūs atbalstīt šīs programmas, tās dod patiesu pievienoto vērtību Eiropas Savienībai. Es pateicos Gardīnī kundzei par lieliski sagatavoto ziņojumu, kur es ceru mēs pieņemsim, un tas pavērs ceļu patiesai solidaritātei Eiropas līmenī, no kuras iegūs pilsoņi. Paldies, tagad uzsāksim brīvā mikrofonu procedūru. Ir pieteikušies eh, diezgan daudz kolēģi. Visiem netiks dot iespēju izteikties. Trīs deputāti no Tautas partijas grupas, eh, trīs deputāti no kreisiem spēkiem un vēl pāris deputāti no sociālistu rindām. Tātad katram viena minūte. Suries kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Pavisam īsis vispirms vēlētos pateikties Gardīnī kundzei par lieliski sagatavoto ziņojumu. Šis ziņojums ir tapis pateicoties tai saiknē, kas mums ir bijusi ar dažādām iestādēm un tāpat arī nevalstiskajām organizācijām, bet mums ir jāiet daudz tālāk, organizējot civil aizsardzību Eiropas Savienības līmenī bez pasākumu dublēšanas un bez trūkumiem. Mēs runājam par Eiropas Savienības um, lomu, un jāsaka, ka šī ir viena no tā jomām, kurām ir nepieciešama Eiropas līmeņa reakcija. Mums ir jākoordinē eh, pasākumi, tāpēc ka um, civilā aizsardzība galvenokārt patikt īstenot pateicoties brīvprātīgiem pasākumiem. Un um, te mēs varam smelties iedvesmu no tām pilnvarām, kuras mums dod Lisabonas līgums. Kas attiec uz finansēm, tad es priecājos arī, ka komisārs kundze uzstāja uz šo punktu. Paldies, paldies eh, Skurijas kungām, tagad Dančels kundze uz vienu minūti. Paldies, priekšstādātāji. Eiropas Savienības solidaritātes fonds kopumā funkcionē labi, tomēr pieredze, ko guvām pirmajā gadā, liecina, ka tām ir zināmi trūkumi un nepilnības, kas ir saistīti ar to, ka mēs nespējam efektīvi un ātri reaģēt eh, ka attiecībā uz fondu līdzekļu izmantošanu un, kad iet runa par kritēriju piemērošanu fondu līdzekļu izmantošanai un dabas katastrofu definēšanu. Eiropas Savienībai būtu jāfinansē projekti teritorijās, kuras skarušas katastrofas, bet, kā es teicu, šo līdzekļu izmantošana un apgūšana ir izrādījusies problemātiski. Tādēļ es uzskatu, ka iespēja sniegt uh, atbalstu, kas balstīta uz kaitējumu aplēsēm attiecīgajā valstī, būtu daudz labāka pieeja. Paldies! Paldies, Tančīlas kundze! Tagad Farērā kungs vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja, komisārs kundze! Pirms gada, 2010. gada septembrī, ar vairākumu šajā parlamentā tika pieņemts mans eh, ziņojums par um, reaģēšanu uz eh, dabas un cilvēku radītām katastrofām Eiropas Savienībā. Mēs jau tad runājām par prevenciju un par to, ka ir jāpievērš lielāka uzmanība tieši preventīviem pasākumiem, lai novērstu daudzas katastrofas un būtiski samazinātu uh, radušos katastrofas sekas. Mēs runājam arī par atbilstošu finansējumu piešķiršanu preventīviem pasākumiem, lai palīdzētu pasargāt uh, mežus no ugunsgrēkiem vai piekrastes uh, teritorijas, kā arī uh, izstrādājot minimālo kompensācijas sistēmu lauksaimniekiem, eh, kurus skārus šīs katastrofas, kā arī strādājot piekdienās brīdināšanas sistēmām. Tagad pēc gada, ja mēs skatāmies, tad joprojām nekas nav izdarīts. Mēs tikai runājam un runājam par sadarbību, bet vajadzētu atcerēties, ka ļoti daudz būtu jādara. Paldies, Paškas kungs, lūdzu vážená pani predsedajúca vážená pani komisárka v mojej krajine máme príslovie ktoré hovorí že Priekšsēdētājs kundze, komisārs kundze, pie mums ir sākām vārds, kas nozīmē, ka nelēm nenāk brēgdama. Un tas nozīmē arī to, ka katastrofas jau nenotiek tikai ārpus mūsu valstīm. Tāpēc mums ir jāspēj sniegt palīdzību, kur tas ir nepieciešams. Es gribētu uzteikt komisijas eh, priekšlikumu izveidot pastāvīgu rēģēšanas centru, kas nodrošinātu un koordinētu Eiropas Savienības mērogu humano palīdzību. Ir ļoti būtiski izveidot šādu centru un īstenot koordinācijas pasākums, jo tas palīdzēs sniegt uh, labāku palīdzību nelēms gadījumā. Es domāju, ka ar labu sagatavošanos mēs varēsim ārkārtas situācijās reaģēt uh, ļoti efektīvi un glābt mūsu iedzīvotāju dzīvību. Paldies, Matuls kungs, vienu minūti. Uniunea Europeană și cetățenii ei Paldies, priekš savienības pilsoņi piedzīvo katastrofu skaita um, satraucošu palielināšanos un uh, kaitējumi skār visas pasaules valsts, un tas liecina par to, ka ir jāveido struktūra, kas ļautu ātri reaģēt katastrofu gadījumā. Uh, Eh, daudz katastrofas nevar novērst, eh, bet var mazināt to sekas un risks, kas ir saistīti ar dabas parādībām, būtu jāmazina, eh, veicot pasākumus, lai novērstu katastrofas seku smagumu līdzekļi, kas ir piešķirt laika posmā 28. gada līdz 2010. gadam, izmantojot solidaritātes fondu, pierāda to, ka Eiropas Savienība cenšas palīdzēt. Tomēr ir uh, problemātiski nodrošināt, ka šie līdzekļi nonāk pie tiem cilvēkiem, kurus katastrofas ir skārušas. Paldies un apsveicu Gardinī kundzi. Paldies! Taboidī kungs. Paldies priekšsēdētājiem. Bruža traģēdija ar to Ungārija saskārās pirms nepilnu gada, un tas nozīmē, ka mēs lieliski saprotam, ko nozīmē Eiropas palīdzība. Palīdzība, kas balstīta uz brīvprātības principu. Mēs tik tiešām um, guvām atbalstu Eiropas, no Eiropas Savienības. Tāpēc es uzskatu, ka šī iniciatīva, kas ir ierakstīta ziņojumā, ir lielisks proti izveidot šādu Eiropas Savienības līmeņa atbalsta centru. Es varētos pateikties arī komisārs kundzei un pateikties visam Eiropas parlamentam. Jā, tik tiešām mums ir labāk jāizmāc, jāiemācās izrunāt mūsu komisārs uzvārdu, Georgievas kundzes uzvārdu. Un tagad es vēlētos eh, runāt par to, ka, par to kāda loma ir institūcijām un kāda loma ir kompensācijām. Jāsaka, ka kompensācijas, kuras saņēmām Ungārijas katastrofas gadījumā, bija seškārt lielākas nekā uzņēmuma vērtība, kurā notika šī katastrofa. Paldies! Tagad nākamā runātāja. Lukaševskas kundze, paldies priekšsēdētāji. Komisārs kundze, ņemot vērā to, ka katastrofas notiek aizvien biežāk, ir eh, nepieciešams radīt centru rēģēšanai un koordinācijai. Un eh, arī efektīvi ir jāizmanto rīcībā esošie resursi. Tas dos mums iespēju samazināt materiālos zaudējumus. Es priecājos, ka Šeit ziņojumā attiecīgi ir ņemti vērā, ar, ņemts vērā arī dalībvalstu un pašvaldību līmenis, jo gal galā viņi jau būs pirmajā fronts līnijā cīnoties pret dabas katastrofu izraisītajām sēkām. Es priecājos arī par to, ka solidaritātes fonds varētu, tikt, varētu padarīt elastīgāks, jo bieži vien ir tā, ka ir nepieciešam, nepieciešams mēnešiem ilgs laiks vai pat um, gadiem ilgs laiks gaidot uz šo finansiālo palīdzību. Es gribētu pateikties referentiem, visiem iesaistītiem, un es domāju, ka mēs varētu visus šos te postulātus, kas uh, ir saistīti ar uh, komunikāciju sistēmas uzlabošanu īstenot. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Katastrofu skaitu palielināšanās ir sekas. Tajā pat laikā mums ir jāuzņemas atbildība. Uh, par šo situāciju, un to nu mums sagaida arī pārējā pasaule. Līdz šim mēs esam reaģējuši pārāk haotiski un birokrātiski. Tādēļ ir nepieciešams veidot sistematizētu katastrofu novēršanas plānu un schēmu, un mums vajadzētu samazināt um, neefektivitāti, un mums ir jāpasvītro uh, prevencija, jāveido ir. Uh, uzskaitu par to, kādu līdzēkļu visā Eiropas Savienībā ir pieejami, un procedūras ir jāpadara elastīgāks, lai sistēma kļūtu operatīvāk. Galvenais nosacījums ir subsidaritāte un līdzekļu pieejamība. Un visbeidzot neaizmirsīsim, ka civilā aizsardzība atbilst Eiropas Savienības filozofijai par iejaukšanos uh, katastrofu gadījumā. Paldies! Paldies! Un tagad došu vārdu klasters kundzē vienu minūtu. Grazie, prezidente, nel complimentarmi con. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es vēlētos pateikties mūsu referentē, un es piekrītu komisārē, mūsu referentē, tajā, ka mums ir nepieciešama tāda pieeja, kas būtu no apakšas uz augšu, mums ir jāizmanto labās, labās pieredzes piemēri Mums ir jāizmanto viss tā kompetence un līdzekļi, kas ir mūsu rīcībā, lai nodrošinātu pienācīgu pasākumu koordinēšanu. Tāpat šis tālruņa numurs 112. Es aicinātu komisiju tik tiešām pārbaudīt šo procesu. Manā uh, valstī ir arvien vairāk šādu numuru, uz kuriem var zvanīt. Tā piemēram, tikai ugunsgrā gadījumā viena ir divi dažādi tālruņa numuri. Uh, uz kuriem zvanot pilsoņi var eh, saņemt attiecīgi informāciju vai palīdzību. Un visbeidzot, kas attiecas uz civilās aizsardzības organizēšanu, manuprāt, būtu ļoti nozīmīgi uzsvērt to, ka ir notikušas sociālas izmaiņas, ir daudz vairāk gados vecu cilvēku, ir tāpat arī eh, cilvēki, kas atrodas eh, Eiropas Savienības perifērijos reģionos, kuriem nav pienācīgas infrastruktūras, un viņiem būtu jānodrošina Um, atbalsts katastrofu gadījumā. Paldies Kostas kundzei un tagad vārds Georgievas kundzei. Liels paldies par lieliskajiem komentāriem un ierosinājumiem attiecībā uz likumdošanas priekšlikumu. Es centīšos sagrupēt savas atbildes. Sākšu ar to, ko nesīs šis priekšlikums, uh, veidojot tādu reālu Eiropas kapacitāti. Stihlers kundze uzdeva šo jautājumu pirmā, tāpat Grostets kundze uzdeva jautājumu par to, kā tas sasaistās ar barņē ziņojumu. Ko mēs ierosinam? Mēs ierosinam integrēt dalību valstu iespējas, un um, šajā ziņā Šeit ir vairāk, vairāk vārdu salīdzinājumā ar to, kā bija Barņē ziņojumā, vairāk būtības, jo Barņē ziņojumā bija 12 priekšlikumi. Tātad ideja ir integrēt šīs te dalību valstu iespējas. Bet toreiz šī pieeja bija vairāk no augšas uz apakšu, bet mēs vēlamies, lai pieeja būtu no apakšas uz augšu. Un es ar lielu pārliecību varu sacīt, ka uh, mēs esam izpelnījušies dalību valstu atbalstu šim priekšlikumam. Tīpaši atbalstu mums ir paudušas tādas dalību valstis, kur uh, nacionālās prasības ir tādas, ka šī atbildība varbūt nav centralizētā līmenī, bet gan vairāk uh, tā gulstas uz reģionālo varas iestāžu plēciem. Tā kā ir jābūt šādām integrētām kapacitātēm, mēs varam to saukt par, eh, par, par dalību valstu aktīvu spēku. Un es vēlos uzsvērt, ka mēs negaidam, kamēr būs šis likumdošanas priekšlikums jau, nāk, jau izteikts. Mēs jau šobrīd vēlamies, lai darbs sāktos, tad, kad es sāku strādāt, tad Eiropas līmenī bija reģistrēti vai mazāk kā 30 modeļi, bet šobrīd šādi ir jau 124, tie reģistrēti Eiropas līmenī, un plus vēl ir astoņi koordinācijas tā kā centri. Un šie soļi, ko mēs eh, spērām, ir domāt, lai reaģētu uz vajadzībām. 2010. gadā mēs esam aktivizējuši mūsu civilās aizsardzības mehānismu 28 reizes. Iepriekšējo gadu laikā tas bija varbūt 2, 3, 4 vai 5 reizes. Šogad mēs esam aktivizējuši šo sistēmu jau 11 reizes un var gadīties, ka aktivizēsim to vēl kādreiz šogad. Vēl otra jautājuma grupa, Tos šādus jautājumus uzdeva daudzi deputāti ar Senisa kungs. Zažņēcka kungs, Debrunas kundze un citi, kas runāja par preventīvo pasākumu nozīmi un sagatavošanos. Uh, Mēs zinām, ka eiro, kas ir investēts profilaktiskajos pasākumos, um, ienes 7 eiro. Un uh, izveidu, bet tajā pat laikā ir grūti īstenot šādus profilaktiskos pasākums gan Eiropā, gan citur. Mēs saprotam, cik liela nozīme ir preventīvajiem pasākumiem. Es tikko esmu atgriezies no Vašingtonas. Mēs komisijas pārstāvi uzņēmāmies iniciatīvu kopā ar Jampānas eh, valsts banku. Mēs norādījām, ka pasaules līmenī preventīvie pasākumi ir ārkārtīgi nozīmīgi, un eh, mēs gribēja, mēs, mēs gribam, lai šis darbs tiktu vēl vairāk stimulēts. Mēs nāksim klajā ar eh, likumdošanas priekšlikumu šajā jomā, uh, vairāk domājot tieši par tādiem ar operatīviem pasākumiem. Protams, meži veido lielu daļu mūsu preventīvajos pasākumos, tiem ir nozīme gan plūdu gadījumā, gan domājot par to, kā novērst mežu ugunsgrēkus, gan domājot par ekoloģiskām sistēmām attiecībā uz pilsētām. Un jūs redzēsiet ar Senis kungs, mēs tiešām piegriezīsim lielu vērību meža jautājumu. Bet sagatavošanās tas nozīmē arī kopēju apmācību, un šajā ziņā komisija jau ir palielinājusi savu lomu, vēl tikai pagājušajā piekdienā es Polijā piedalījos piecu valstu uh, pasākumā Karpateks, kas ir saistīts ar dažādiem sagatavošanas darbiem, uh, Un eh, tādējādi mēs jau cenšamies apvienot savus civilās aizsardzības iespējas, jo tas ir ārkārtīgi būtiski, lai izglābtu dzīvības un aizsargātu cilvēku īpašumu. Komisija ir gatava darīt vēl vairāk lietas labā. Tad Lainankungs un Zēberkungs man jautāja, kā mēs koordinējam savu darbu ar augsto pārstāvi. Es jums varu dot ļoti pozitīvu atbildi. Uh, Balstoties uz aktivizāciju, uz sistēmas aktivizēšanu un praksi, mēs esam šo te institucionālo sadarbību būtiski uzlabojuši un ir daudz lielāka skaidrība attiecībā uz to, kurš kurā brīdī ko dara. Lai atbildētu struktūrētāk, es gribētu teikt, ka augstajai pārstāvēji nav nekāda loma attiecībā uz uz šo te aktivizācijas procedūru Eiropas Savienības ietvaros, tas tā ir. Bet ja runa ir par um, darbībām ārpus Eiropas, tad mēs um, esam tie pirmie atbildīgie sniedzot humāno palīdzību, savukārt augstā pārstāva uzņēmas lomu politiskā ziņā un aizsardzības koordinācijas ziņā. Bet, protams, sarežģītās krīzēs augstā pārstāva ir galvenā atbildīgā uh, un mēs savukārt eh, dodam salpienes un, un eh, izplatām dalību valstu pārāgu praksi, kur tātad notiek šis te koordinācijas darbs, un, protams, dalību valstīm ir savu civilās aizsardzības koordinācijas centri. Savukārt politiskie jautājumi tiek koordinēti eh, atkal citā līmenī. Tie, kas ir sekojuši līdzi prezidenta Obamas rīcībai, nesen reaģējot uz plūdiem. Viņš to darīja no civilās aizsardzības centra, bet ja jūs pavērojat, kā viņš rīkojās, tad, kad bija gadījums ar Bin Laden, tad viņš atradās uh, ASV Baltajā namā. Tā kā mums ir atšķirīgas lomas, bet, protams, mums ir jākoordinē savus darbs sarežģītās situācijās, sarežģītās katastrofās un atkarībā no ārkārtas situācijām mēs varam nodefinēt, kā tieši tiks veikt šī koordinācija, kādi šķēršļi tad ir mums priekšā no dalībvalstu puses. Galvenais jautājums ir nodrošināt, lai dalību valsts saprast, ka mēs ņemam vērā uh, to, kāda ir viņu likumdošana. Mēs ievērojam to, kā civilā aizsardzība ir organizēta katrā dalību valstī, un mēs cienam to, ka dabas katastrofa gadījumā, tad, kad Eiropas Savienībai nav nekādas lomas, proti valsts var tikt galā saviem spēkiem, tad, protams, ka mēs neiejauksimies rēģēšanas pasākumos. Un, protams, dalību valstīm ir arī savas finansiālās situācijas, bet mums ir jāņem vērā arī izmaksu efektivitāte. Un es varu dot jums savu godu vārdu. Es ļoti labi apzinos šo situāciju. Mēs tik tiešām raudzīsimies, lai katrs eiro no mūsu nodokļu maksātāja naudas tiktu izlietots visefektīvākajā veidā. Citiem vārdiem sakot, kopienas līmenī, tad, kad būs saprātīgi valsts līmenī, tad, kad tas ir piemērotāk. Tāpat man uzdeva jautājumu par to, kā rīkoties situācijās pēc katastrofas. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Ir jāsasaista šie te pasākumi ar uh, atjaunošanas pasākumiem un attīstību, un attīstības palīdzībā ir jāiekļauj arī tehniskās palīdzības sniegšana no Eiropas Savienības puses tām valstīm, kas ir cietušas katastrofās. Mēs esam šajā ziņā arī īstenojuši jau dažādas pasākums, lai uzlabotu pēc katastrofa riska izvērtējumu, kas tad, lai tādējā draudzītos, ka Eiropas Savienības pienesums ir um, pareizi, nu, piemēram, jaunatīstības valstīs, bet es piekrītu, ka tā ir tā joma, kur vajadzētu vairāk strādāt, un mēs to esam jau padarījuši par prioritāti ar kopā ar komisāru piebalgu, sadarbojoties savstarpēji. Uh, Es piekrītu Bruns kundzei, ka mums ir jāievēro neutralitātes principi un uh, objektivitātes princips sniedzot palīdzību, tā skaitā civilās aizsardzības palīdzību jaunatīstības valstīs ir tīpaši tādās jomās un tādos reģionos, ko skar ne tikai katastrofas, bet arī konflikti. Viņu vēlms vienmēr ir jāievēro, un es esmu pateicīga Barnesai Aštonai par to, ka viņi ļoti lielā mērā atbalsta šo te neutralitātes un neatkarības principu humanitārajā darbā. Runātāja tā skaitā Dankilas kundze. Es atvainojos, ja nepareizi izrunāju viņas vārdu. Runāju par solidaritātes fondu. Mēs kopā ar komisāru Hānu izstrādājam priekšlikumu, lai no jauna definētu šo te solidaritātes fondu, tādējādi šis fonds varētu rīkoties nekavējoties Baltijas karu krīzes eh, katastrofas. Pagājušajā gadā man bija tāda ļoti neēta situācija saistībā ar plūdiem Moldovā un Rumānijā. Moldovā mēs varējām sniegt humāno palīdzību nekavējoties, savukārt Rumānijā mēs nevarējām. Un tāpēc es ļoti cieši esmu apņēmusies garantēt to, ka solidaritāte ir jāizrāda tieši tajā brīdī, kad notiek katastrofa. Jautājums par mm, GMS. Tas ir pilota projekts. Tātad tas ir Eiropas Savienības zemes novērošanas sistēmas projekts. Tas ir viens no mūsu prioritāriem jautājumiem, Un citiem vārdiem sakot, šobrīd šis pilotprojekts ir pabeigts, bet komisija gatavojas finansiāli atbalstīt šo te GMS projektu, cik tālu tas ies, būs iespējams daudz gadu finanšu plānā. Un, protams, mēs ceram, ka parlaments mūs atbalstīs šajā ziņā. Un visbeidzot par uh, mežu ugunsgrēku apkarošanas rezerve. Tas ir pilotprojekts, kas diemžēl beidzās. Mēs nevaram pagarināt šo projektu, bet mēs gatavojamies to iekļaut likumdošanas priekšlikumā. Un runājot par to, kur ir tās grūtības sadarbībā ar dalībvalstīm, dažas dalībvalsts neatbalst šādu te projektu, un tāpēc mums būs nepieciešams jūsu atbalsts. Tā ir tā pareizā lieta, mēs esam redzējuši, kā šis projekts darbojas, bet joprojām ir jādiegūt zināms darbs, lai pārliecinātu dalību valstis, ka šis finansējums ir uh, jāsniedz un um, jāiekļauj likumdošanas priekšlikumā. Es atvainojos, ka runāju tik ilgi, bet bija tik daudz labi jautājumi, ka es gribēju atbildēt uz visiem tiem. Paldies! Paldies, Kamsārs kundzē! Tagad vārds Gardīnī kundzei, referentei uz uh, vienu minūti. Jūs jau izteicāties ilgāk pirmās uzrunas laikā. Jā, paldies priekšsēdētāji. Jā. Tas jau bija iepriekš paredzēts, ka tagad man ir atlikusi tikai viena minūte. Jāsaka arī, ka man nekas daudz nav sakāms, neko daudz nevēlos arī papildināt. Man šķiet, ka visi runātāji apstiprināja to, ko mēs jau bijām sapratuši jau iepriekš, proti, ka mums ir jābūt ambiciozākiem, mums ir jānodrošina lielāku sadarbību Eiropas līmenī, jo, diemžēl, Eiropa bieži vien ir tikai tāds eh, novērotājs, un ļoti labi, ka mums šobrīd ir tāda ideja, kas palīdzēs mums satavināt pilsoņus, izveidot instrumentus, kas būs eh, vērtīgi un nozīmīgi, kaut vai šis te pieminētais tālruņa numurs 112, jo jau līgumā ir ierakstīts tas, ka pilsoņiem ir jāsaņem informācija Un arī tādā gadījumā, ja pilsonis atrodas kādā trešā valstī, viņš varētu saņemt šo atbalstu, kāds tam pienāks arī Eiropas Savienības teritorijā. Lielas paldies visiem un paldies arī komisārs kundzei. Paldies, cienījamie kolēģi. Līdz ar to esam noslēguši debats par šo jautājumu un balsosim par šo dokumentu šodien 12.30. Tagad izskatīsim nākamo punktu darba kārtībā, kas parīko.